darba dzīvi un ģimenes dzīvi. Ir nepieciešama vīzija, ekonomiska vīzija, un ja tādu jūs izveidosiet, tad jūs investēsiet līdzekļus, lai tā pārvērstos realitātē. Un tad pēc tam jūs skatīsieties, ko darīt ar stabilitātes un izaugsmas paktu un kā to vislabāk ievērot. Bet eh, padomē ir jāpadomā par to, ka tā tik skaisti runā par ekonomisko pārvaldību. Paldies, tagad Rangēla kungs, pusotru minūtu. Priekšsēdētāji.